blakus saglabāsies kā viens no svarīgākajiem instrumentiem, kas ļaus nacionālajiem parlamentiem daudz ciešāk iesaistīties Eiropas kooperācijas procesos. Paldies komisāru kungam, saka priekšādātāji, lūk, diskusijas par šo tēmu ir beig beigušās. Nākamā sanāksme sāksies rīt, 9 eh, no rīta. Eh, darba kārtības projekts ir pieņemams Eiropas parlamenta mājas lapā.